šovakar pulksten 18, eh, atvainot otrdienāju pulksten 12 un apstiprināšana būs trešdien 12. Somijas kolēģi man eh, informēja par Pirko Rohonenes Lernenes ehm, eh, deputāts mandāta apstiprināšanu Sampo Terho vietā un uh,